vietas plenārsēžu zālē, lai mēs varam sākt sēdi. Es paziņoju plenāru sēdi par atklātu. Iepriekšējā sēde beidzās 11. Eh, martā un